tā ir gatava turmākam dialogam, lai uh, bagātinātu mūs ar jaunām idejām un lai sagatavotu patiešām labu nākotnes sociālo politiku. Lielas paldies, komisāra kungs, līdz ar to diskusijas ir noslēgušās, balsojums notiks rīt 2012. Dāmas un kungi, varam turpināt darbu. Pievērsīsimies Hainca eh, Karla Bekera ziņojumam Sociālās uzņēmējdarbības iniciatīva. Tagad eh, četras minūtes referentām. Bekera kungs, lūdzu. Siegiet! Gudātājs priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, eh, cienījamie kolēģi! Ar sociālās uzņēmējdarbības iniciatīvu Eiropa pierāda, ka šajos trauksmainajos laikos tā vēlas veidot eh, aktīvu sociālo politiku. No vienas puses ņemot vērā demografiskās izmaiņas, no otras puses izaicinājumus, kurus izvirza darba tirgus un e, nepieciešamība pēc sociālajiem pakalpojumiem. E, baļa, e, zaļā un baltā ekonomika, e, kur te ir runa par izglītību, veselību, aprūpi un vidi. Eiropas iniciatīva uh, sociālās uzņēmējdarbības attīstības uh, ļoti konstruktīvi tika izskatīta Eiropas parlamenta apakškomisijā. Es pateicos par to ēnu referentiem, sekretariātam un arī savai parlamentārai asistentei liela ieinteresētība. Eh, šajā parlamentā eh, ir 280 grozījumi, eh, liecina par lielo ieinteresētību, kādu parlaments veid, velta šai jomai. Es tātad par ziņojuma kodolu. Mēs veicinām nepieciešamību pēc jauniem produktiem un pakalpojumiem, lai radītu novatorisku klimatu sociālajā uzņēmē uzņēmēju darbībā. It īpaši jauni cilvēki šeit varēs atrast jaunas iespējas, kas nodrošinās lielu potenciālu. Un mūsdienās tas ir ļoti svarīgi. Mēs gribam um, stiprināt uh, sociālos uzņēmumus, kas ir veiksmīgi darbojušies līdz šim, sākot no biedrībām līdz apvienībām, asociācijām un citām organiza organizācijām. Uh, Tātad arī tos, kuri kā uzņēmēji vieni paši vai kā grupa, uh, ir pievērušies e, šai tēmai, nodrošinot novatoriskus risinājumus sociālajā jomā. E, mūsu ziņojums saka skaidri un gaiši, ka sociālā uzņēmēja darbība ir saistīt, saistīts ar Eiropas vienoto tirgu un tirgus ekonomiku sociālā uzņēmēja darbība ir e, atkarīga ļoti būtiski no tā, lai pastāvētu uzņēmēja darbības sociālā iedarbība, kura sevi ir apliecinājusi vai tās eh, būtu mātes, kuras palīdzētu eh, demences slimnieku kopšanā, vai arī eh, restorāns nodarbina vietējos bezdarbniekus. Pirms desmit dienām Vīnē notika sociālais uzņēmēja darbības samits, un šeit bija ļoti runa par daudziem konkrētiem piemēriem. Uh, Eh, sociālā uzņēma darbība ir saistīta ar, ar Eiropas sociālo pārmaiņu programmu un ir sasaistāma arī ar citām programmām. Mums ir nepieciešama papildus pieeja pie finanšu līdzekļiem. Uh, pie jaunā uh, finanšu fonda, uh, pie marķējuma iespējām, un ir ļoti svarīgi, lai sabiedriskais pasūtījums arī būtu papildus pieejams. Mēs uzskatām, ka mm, ir nepieciešama pieeja visām Eiropas Savienības programmām. Mēs sociālo uzņēmēju darbību gribam stiprināt visā Eiropā un ceram, ka komisija mums palīdzēs Eiropas komunikācijas procesā. Es e, uzskatu, ka sociālai uzņēmēji darbībai ir liels potenciāls, tas ir jauns instruments, lai palīdzētu risināt sociālās problēmas un tā Eiropa, e, e, un varēs akcentēt sociālo aspektu Eiropā. Paldies! Paldies, un tagad brīvā mikrofona procedūra. Pirmais būs Mikalašika kungs, lūdzu. Pekņie, pan predsedajúci. Paldies, priekšsēdētāji. Godātie kolēģi, komisāra kungs. Sociālā Uzņēmēja darbība veido 10% no mūsu uzņēmumiem, kuros strādā vismaz 11 miljoni strādājošo Eiropas Savienībā. Sociālā uzņēmēja darbība vietējā, reģionālajā un dalību valstu līmenī ir e, jāpārdomā. Tai jāatspoguļojas arī uzņēmumu dzīvotspējā. Sociālie uzņēmumi nevar darboties tikai izmantojot subsīdijas vien, jo tiklīdz beigsies šī subsīdija plūsma, tad šie uzņēmumi būs spiest pārtraukt savu darbību. Tādēļ mums ir jādomā par finansiālo atbalstu, kas jāveido vispirms izanalizējot ieguldījumu atdevi. Ir jāveido caurskatāmāks šis te finansējums un finansējuma iespējas. Šobrīd daudziem uzņēmumiem nav pietiekams informācijas par potenciāliem finansēšanas mehānismiem. Viņiem šo informāciju ir grūti saņemt. Ir nepieciešami skaidrāki un vienkāršāki noteikumi šo uzņēmumu darbībai. Paldies, Makintājas kundze, lūdzu nākamā. Paldies, priekšsēdētāji! Gribu pateikties Beker kungam par darbu, ko viņš ieguldījis ziņojumā, un par sadarbību ar visiem ēnu referentiem ziņojumu tapšanas laikā. Sociālajie uzņēmumi var dot lielu ieguldījumu darba vietu vairošanai, tīpaši sniedzot darba vietas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Ir ļoti svarīgi atzīt, ka sociālajie uzņēmumi ir īsti uzņēmumi, ka viņiem ir peļņa, ko tie gūst, un pēc tam investē pa jaunu. Es vēlētos mazināt administratīvo slogu sociāliem uzņēmumiem, tikpat lielā mērā kā visiem citiem MVU. Apvienotajā karalistē esmu redzējusi ka ir brīnišķīgs darbs, ko veic daudz un dažādi eh, sociālie uzņēmumi, Royal British Enterprise, piemēram, kurā strādā cilvēku īpašām vajadzībām. Viņi tiešām labi konkurē brīvajā tirgu un ļoti veiksmīgi to dara. Viņi eh, Viņi ir viena no organizācijām, kas ietilpst Eiropas līmeņa organizācijas savienībā Homobilis. Es domāju, ka šīs tīkls ir pelnījis īpašu atbalstu Eiropas Savienībā. Uh, Paldies, Anģelī Līkundze, lūdzu, nākamā runātāja. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Sociālā uzņēmēja darbība ir ļoti rezistenta. Tā var palīdzēt pārvarēt krīzi un veidot savu komerciālo modeli. Tā atbilst visiem kritērijiem, kas uh, minēta stratēģija 2020. Uh, šo te uzņēmumu darbības veids, modus operandi, ir tāds, kas ir piemērots darba vietu izveidošanai demokrātiskākā un adekvātākā veidā, solidārākā veidā nekā citiem uzņēmumu veidiem. Kā var uzlabot juridisko un fiskālo ietvaru, un tas noteikti ir nepieciešams, ir jāņem vērā Eiropas sociālie principi, uzlabojot šo juridisko ietvaru Šķiet, kā arī publiskajam tirgum ļoti svarīga ir šo sociālo uzņēmumu darbība. Tā var, tie var palīdzēt radīt sociālo ekonomiku, kas būtu novatoriska. Un tādēļ es gribu pateikties Bekera kungu par lielisku uzrakstīto ziņojumu. Paldies! Tikau kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Komisāra kungs! Sociālā sektora uzņēmumi nodarbina vairāk nekā 11 miljonus iedzīvotāju Eiropas Savienībā un veido 6% no darba vietām, un tie veido arī 10% no visiem Eiropas uzņēmumiem. Struktūra fondi e, ir palīdzējuši šiem uzņēmumiem saņemt atbalsta finansējumu. Piekļuve Eiropas fondiem ir jāvienkāršo, lai ļautu šiem te uzņēmumiem un dalību valstīm būt elastīgām attiecībā pret šo fondu izmantošanu. Es domāju, ka šie uzņēmumi ļoti labi uztur uzņēmēju darbības garu un ir ļoti noderīgi tīpaši jauniešiem un cilvēkiem, kas atrodas nelabvēlīgā situācijā. Mēs vēlamies, lai tik turpināta Erasmus programma jaunajiem uzņēmējiem. Un arī jāuzlabo tās redzamība. Paldies, nākamā runātāja Bazesku kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu sirsnīgi sveikt kolēģi ar veiksmīgu uzrakstīto ziņojumu. Šobrīd sociālajie pakalpojumi tiek pieprasīti aizvien vairāk, jo notiek demografiskas izmaiņas sabiedrībā. Sociālajie uzņēmumi šobrīd sastopas ar finansējuma atrašanas grūtībām. Uh, sistēmai jābūt tādai, kas e, dod lielāku atbalstu starp reģionu pakalpojumiem. Ir nepieciešams gan privātais atbalsts, gan arī Eiropas finansējuma atbalsts šo uzņēmumu darbībai. Dalību valstis varētu pieņemt pašu savu juridisko ietvaru, kas palīdzētu labāk piekļūt publiskajam finansējumam šādu veidu uzņēmumiem šiem te uzņēmējiem ir jāpalīdz attīstīt viņu profesionālās un uzņēmumu darbības kapacitātes un uh, iemaņas. Erasmus programma jaunajiem uzņēmējiem ir lieliska iespēja, kā to darīt. Paldies, nākamā runātāja, nākamais runātājs Matulas kungs, lūdzu. Paldies, sociālie uh, uzņēmēja darbība ir saistīta ar ambīcijām un ilgtspējību. Uh, šeit ir runa par to, ka ir jāatrod risinājumi sabiedrībai sabiedrības problēmām. Te ir runa par vīziju un par realitāti. Te ir runa par centieniem, kuri ir pelnījuši atbalstu. Un in institūcijas, kuras mums ir visā pasaulē, eh, saskata investīciju nozīmi šajā jomā. Un, um, Bieži eh, mēs gribam tieši uh, atbalstīt finansiāli šīs programmas un nevis sociālās programmas. Mēs uzskatām, ka uzņēmumi nodrošina sasaisti starp eh, sabiedrību un uh, attiecīgajām uh, so, uh, saņēmēju aprindām. Mums ir jārīkojas tā, lai zaudējumi būtu pēc iespējami mazāki un lai mēs strādātu iedzīvotāju interesēs. Mums ir jāizmanto Eiropas fondi, lai labi investētu un saņemtu dažādus finanšu instrumentus. Ir nepieciešams atbalsts atbalsts nacionālajā līmenī, reģionālajā līmenī, un tas attiecas gan uz finansējumu, gan uz uh, uh, leģitimizāciju. Paldies! Speaker is Madam Regner. Lielas paldies! Un tagad uh, dodu vārdu nākamajai runātājai. Priekšsēdētāji. Lielas paldies! Komisija. Uh, pārējie ir ļoti aktīvi iesaistījušies šajā darbā attiecībā uz sociālo uzņēmēju darbību, un tas ir lieliski. Taču ir viens kritikas jautājums, kur gribēju izteikt par šo komisijas priekšlikumu, proti šī pamatoma, ka sociālais un uzņēmēja darbība finanšu tirgu būtu jāapvieno. Tas nav labi. Uzņēmē darbībā runa vairāk ir par eh, pro, ienākumiem, pēļņu taču Eiropas fonds šajā jomā nav īstais instruments. Tiem privāti investoriem, kas e, investē ilgtermiņā, jau pastāv dažādas e, iespējas, kā attīstības bankas un publiskā un privātā partnerība, kā piemērs var piemēt. Sociālā uzņēmē darbība jāturpina sociālā un demokrātiskā veidā. Paldies, paldies. Nākamais runātais Luhankungs. Mulțumesc, domnule președinte deși reprezintă aproximativ. Paldies, priekšsēdētāji! Es pārstāvu divus miljonus uzņēmumu, un ir jārunā par to, ka viņiem ir pārāk mazs finansējums, un tāpēc ir nepieciešams sagādāt viņiem papildu finanšu līdzekļus gan nacionālajā, gan Eiropas Savienības līmenī. Viens risinājums varētu būt vienkāršot piekļuvi struktūra fondiem. Uh, kas eh, ir eh, izmantojami, piemēram, struktūra fondi no daudzgadu finanšu plāna. Un tad sociālo dimensiju varētu iekļaut Eiropas sociālajā fondā, reģionālās attīstības fondā 2020. gadu programmas fondā un tāpat arī programmām sociālajām pārmaiņām un inovācijām. Tā skaitā būtu jānodrošina piekļuve mikro, mikrofinansējumam. Tādā veidā mēs varētu sniegt adekvātu atbalstu sociālajiem uzņēmiem, kas sniedz augsta līmeņa darbus, kas cīnās pret uh, nabadzību un sociālo izstumtību un arī nodrošina Eiropas pilsoņiem attiecīgu apmācību. Paldies, un pēdējais runātājs Sagārkungs, lūdzu. Köszönöm, elnök úr. Tudjuk, hogy az előttünk álló időszakban... Liels paldies priekšsēdā. Mēs zinām, ka šobrīd esošajā laikā mēs saskaramies ar ekonomiskās krīzes sekām. Uzskatām, ka turpmāk ir būtiski tikt galā ar parāda, parādiem, un mēs pārāk maz esam parūpējušies par krīzes sociālajām sekām. Pēdējos mēnešos bijis tā, ka tika uzstādīti daudzi noteikumi, un pilsoņiem tiešām pamatoti radās tāds iespējas, ka, ne, ka par viņiem nerūpējas, nerūpējas par nabadzību, par sociālajiem jautājumiem. Uh, un dalību valstu valdības zina, kādas ir sekas, ja netiek aplūkot šie sociālai jautājumi. Tādēļ ir pienācis laiks politiskā līmenī pievērsties šiem sociālajiem jautājumiem. Tas mums jādara kopīgi, kopīgi ar padomu, ar parlamentu un komisiju. Mēs nevaram atļauties, kā Eiropas valstis uzupurē savas sociālās sistēmas krīzes sekudēju. Paldies! Paldies, un tagad es gribētu dot vārdu komisāram Barņiekungam. Paldies, priekšsēdētāji, paldies visiem. Es gribētu īpaši pateikties Bekara kungam, tāpat arī citiem runātājiem, kas izteicās šajās debatēs par tematu, kas man šķiet ārkārtīgi būtisks un pie kur mēs esam strādājuši jau vairākus mēnešus kopā ar kolēģi Tajānī kungu lai izstrādātu sociālās uzņēmējdarbības darba kārtību. La diversité de leur statut parmi nos 27 pays de l'Union européenne. Tam bija nepieciešama visu 27 dalību valstu sadarbība, bija jāizveido vairāk par miljonu darba vietu, tam bija nepieciešama inovatīva kapacitāte un investīcijas, protams. Tā kā Bekra kungs, jūsu ziņojums ir ļoti noderīgs. Eh, tas ļaus konsolidēt mūsu saistības. Pie daudziem aspektiem vispirms ir šis finansējuma aspekts. 2011. gada oktobrī mēs ierosinājām sociālo politiku, kas jāīsteno uzņēmumiem. Uh, tiem jādomā par nākamām paudzēm līdz eh, tagad konkrēti 2014. gadam un tālāk līdz 2020. gadam. Tas bija komisijas un parlamenta priekšlikums, un eh, sociālās eh, līnijas integrēšana un arī inovāciju uzņemšana šajā politikā ar plašu atbalstu tika pieņemta decembrī. Turklāt mēs eh, veicinām uzņēmumu sociālo politiku, piedāvājot stimulus politikas īstenotājiem. Bekara kungs, jūsu ziņojums papildina komisijas 17. decembra priekšlikumu par sociālo uzņēmēju darbību. Bet šis nav jauns instruments, kas uh, paņems uh, nodokļu maksātāju naudu. Šis instruments palīdz konsolidēt jau esošos rīkus un kas palīdzēs attīstīt uh, šo konsolidēšanas līniju. Un šādi veidosies soldāra ekonomika, līdz ar to šeit nav pretrunas ar citām līdzīgām iniciatīvām. Bet drīzāk šo iniciatīvu spēks kļūs uh, apvienots un līdz ar to lielāks. Tā kā kolēģi, man prieks par vienošanos, man prieks par uh, risinājumu attiecībā uz uh, nodokļu oāžu problēmu, kas tiešām ļoti dinamiski būtu jāatrisina. Runājot eh, par finansējuma juridisko aspektu, es vēlos atgādināt jums par precedenta gadījumu 91. gada eh, bloķēšanu, kas notika padomē attiecībā uz līdzīgu priekšlikumu. Toreiz mums nav izdevies mm, iet uz priekšu. Bet uh, es ceru, ka šoreiz mēs tomēr spēsim iet uz priekšu ar visu dalībnieku atbalstu. Uh, Labi, ka jūs modificējāt uh, publisko tirgu direktīvu. Te runa arī ir par tiesisko ietvaru, kas var iekļaut arī sociālo dimensiju, inovācijas un dabas aizsardzību. Ja zināt, darbs pie šie priekšlikuma jau rīt uz priekšu. Un mēs tiešām ceram uz vienošanos uh, par šo vienkāršāko ietvaru jau nākamnedēļ. Mums uh, daudz ir palīdzējuši uh, veidot šo priekšlikumu un daudz iniciatīvu tiek īstenotas, lai labāk aizsargātu patērētājus, lai panāktu sociālo kohēziju. Es runāju par vienotā tirgus aktu divi, kurām mēs īpaši izceļam uzņēmēju darbību, sociālo uzņēmēju darbību. Mēs veicam skrīningu, mēs aplūkojam uzņēmēju darbību visās 27 valstīs, mēs skatāmies uz tās um, ietekmi, uz to, ko tā spēja paveikt, un to pašu izceļ arī Bekara kunga ziņojums. Nu, protams, šis finansējums ir nepieciešams, lai iniciatīva kļūtu redzamāka, lai nodrošinātu šīs zināšanas un paraugu prakses Eiropā, arod izglītību, tālāku izglītību, Erasmus programmu tam nepieciešamas dažādas Eiropas programmas Briselē un Strasbūrā. Mums būtu nepieciešams izveidot apmaiņas platformu, kas, par ko es jau konsultējos 2011. gadā ar ekspertiem, un Bekera kungs arī piedalījās pagājušajā gadā jūnijā. Bija pirmā reize, kad komisija aktīvi piedalījās ekspertu grupas darbā, un 2014. gada sākumā mēs atkal tiksimies ar mūsu partneriem, runāsim par sociālo uzņēmēju darbību, lai paskatītos, kas paveikts pēdējo piecu gadu laikā šajā būvlaukumā, un nu, lai pieņemtu lēmumu, kā iet uz priekšu un kā 2014. gadā turpināt attīstīt sociālo uzņēmēju darbību. Grazie, komisārio Barnier la diskusija. Paldies komisāram Barņiekungam. Un līdz ar to debatas ir beigušās. Balsojums notiks rītdien pulkstens 12.